Man ir jāizdara oficiāls paziņojums, proti. Ieteikums eh, lēmumam, ko ir iesniegusi ekonu komiteja, neizvirzīt iebildumus eh, deleģētām aktām, par ko ir eh, bijis paziņojums vakar, tur nav nekāda iebilduma 24 stundu laikā. Vadoties pēc 105. noteikuma sastāv punkta rekomendācija ir pieņemta, tas tiks eh, publicēts ar eh, pielāgo tekstu rīt, 4. un 9. jūnijā.